Jā, liebe kolēģin un kolēģi. Dārgie kolēģi. Ich darf uh, die Sitzung des uh, äh, Haushaltskontrolls. Gribētu pasludināt äh, budžeta kontroles komitejas sanāksmi jaunievēlētajā Eiropas parlamentā par atklātu. Apsveicu visus ievēlētos no jauna, ievēlētos un atkārtot ievēlētos deputātus. Priecājos par gaidāmo sadarbību un pirms es pievēršos darba kārtībai, gribēju jums visiem labi pateikties par labo sadarbību pēdējo piecu gadu laikā. Manuprāt, budžeta kontrolas jomā mums izdevās šo to panākt. Budžeta kontrole ir uh, viens no centrālajiem līdzekļiem Eiropas parlamenta rokās un domāju, ka mēs to labi esam izmantojuši. Liels paldies! Eh, visiem, ar kuriem es eh, iepriekšējo gadu laikā varēju sadarboties. Bet tagad pievērsīsimies vēlēšanām. Mums ir jāievēl jaunais priekšsādātājs budžeta kontrolas eh, komitejai. Un sākumā es gribēju jums atgādināt, ka šodien mums ir jāievēl arī komitejas prezidijas ievēlot uh, priekšsādātāju un četras uh, vicepriekšsādātājus saskaņā ar reglamenta 204. pāntu. Šobrīd mums ir jāpārliecinās, kuriem deputātiem ir balsas tiesības, un es jautāju sekretariātam, vai mēs zinām, kādi aizvietotāji šobrīd ir uz vietas. Es pareizi saprotu, ka mums ir divi aizvietotāji ETP. Vai mēs zinām, kuri cilvēki tie ir? Tātad Fanderkampa kungs un Pīteras kundze ir aizvietotāji, vai ne? Un Markus Pipo ir aizvietotājs. S un D grupā ir trīs cilvēki, kuru pietrūks. Tātad ir trīs aizvietotāji. Kuri ir aizvietotāji S un D grupā? Jutovas kundze? Katalīna. Katalīna kungs. Mil... Milleris kundze, jūs esat klāt, jā? Ja? Liels paldies. Tālāk, citas grupas ECR. Kelmelkungs ir sapsti, ir aizvietotājs. Jūs aizstājat uh, Brēdbērna kungu. Alde grupā visi deputāti ir klāt. Goe Dejonga kungs. Un eh, kas notiek ar Kārī kundzi? Viņa ir aizvietota, jo viņas nav klāt, ja? Šaltes kungs ir klāt. EFD kolēģi, vai visi ir klāt? Labi. Un Begēnas kundze? Pie grupām nepiedarošie Ajūkungs, Aljokungs. Bet tagad varam sākt balsot. Es aicinu grupas izvirzīt kandidātus. Behalf... Paldies, priekšstādātāji. ETP grupas vārdā es aicinātu priekšsādātāja amatam pieteikt uh, Ingeborgas Greslis kandidatūru. Liels paldies, vai kādam būtu citi priekšlikumi? Nē. Un, ja nav citu priekšlikumu, mēs varam balsot aklamācijas procedūrā, ja jūs tam piekrītat. Tad balsošanu nerīkosim un apsveicam Ingu, Ingeborgu Grēsli. Apsveicu viņu ar ievēlēšanu budžeta kontrolas komitejas priekšsādātājas amatā. Novēlu tev vislabākos panākumus, labu veiksmi! Un tagad uh, nodošu sanāksmes vadības grožus Ingeborgai Greslē, jaunievēlētajai priekšsādātājai. Dārgie kolēģi, liels paldies par to, ka izrādījāt man šādu uzticību, un es darīšu visu, lai to attaisnotu. Visu vārdā gribēju pateikties uh, Toira kungam, kurš pēdējo četru gadu laikā ļoti labi vadīja šo komiteju. Mišēl, Mihail, liels paldies par šo laiku, un mēs priecājamies, ka tu kā komitejas loceklis turpināsi kopā ar mums strādāt. Un tagad pāriesim pie vicepriekšstādātāja ievēlēšanas. Kādas būtu kandidatūras? Atmung muss sein, jā. Jā, kārtībai jābūt. Tas izskanēja no Spānijas pārstāvi puses. Kādas ir kandidatūras eh, pirmā vicepriekšstādātāja amatam? Sí, eh, bueno, en primer lugar, felicidades. Eh, apsveicu Greslas konzējos ar ievēlēšanu priekšsādātāju amatā un pirmā vicepriekšsādātāja amatam mēs piedāvājam Dereku Vonu. Liels paldies, vai ir citi priekšlikumi? Ja ne, tad mēs varam, neviens nav lūdzis uh, aizklātu balsošanu, tātad pasludinām uh, Vona kungu par ievēlētu pirmā vicepriekšsādātāja amatā. Es jau iepriekš uh, priecājos par sadarbību ar viņu. Pāriesim pie otrā vicepriekšsādātāja ievēlēšanas. Kādas būtu kandidatūras? Stāsa kungs, paldies priekšsādātāji. Es ierosinātu par otro vicepriekšsādātāju ievēlēt uh, Igoru Šaltesu. Liels paldies, vai ir citi priekšlikumi? Nē, tā kā neviens nav pieprasījis aizklātu balsošanu, pasludinu Šaltes kungu ievēlētu aklamācijas procedūrā. Šaltes kungs, ie, ieņemiet savu vietu prezidijā un es priecājos par gaidāmo sadarbību ar jums. Zum dritten Vizepräsidenten. Kāds būtu kandidatūras trešā vicepriekšsādātāja matam Toirera kungs? Jā, Aldes uh, kandidatūra ir Martina Labajova. Paldies, vai ir citi priekšlikumi? Neviens nav prasījis aizklāt to balsošanu. Dlabajovas kundze ir ievēlēta aklamācijas procedūrā aicinu ieņemt jūs vietu prezidijā un priecājos par gaidāmo sadarbību. Pārēsim pie 4. vicepriekšsādātāja ievēlēšanas. Jā, paldies. 4. vicepriekšsādātāja amatam S&D eh, frakcija piedāvā Dānika kungu. Vai ir citi priekšlikumi? Nē, uzskatām Aniku par ievēlētu aklamācijas procedūrā un aicinu jūs ieņemt savu vietu prezidijā. Priecājos par gaidāmo sadarbību ar jums visiem un arī ar ievēlēto prezidiju. Mūsu galvenais darbs ir Eiropas institūciju uh, budžeta izpildes apstiprināšana, šis darbs mums vēl stāv priekšā, un es ļoti priecājos par gaidāmo sadarbību. Šis darbs ir ļoti svarīgs mūsu nodokļu maksātājiem, vēlētāji tam rūpīgi sako līdzi. Jūs zināt, ka uh, šajā darbā viss var iesaistīties, un uh, iepriekšējie deputāti to jau zina, bet jaunajiem es gribētu to atgādināt, ka vēlētājiem tas ļoti svarīgi. Pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Nākamā budžeta kontrolas komitejas eh, sanāksme notiks otrdien, 22. jūlijā, no pulksten 9 eh, līdz 12.30 eh, un no 15 līdz 18.30. Es domāju, ka sekretariāts jums nosūtīs visu informāciju, kur jūs atradīsiet būtiskākos jaunumus. Un ja nav neviena cita ierosinājuma, tad sanāksim pasludinu par, pas, pasludinu par eh, slēgtu un priecājos par gaidāmo sadarbību ar jums.